All right, thank you very much. Um... Labdien! Sākšu ar paziņojumu. Mūsu priekšsēdētājs Broka kungs ir devies uz sanāksmu ar Ukrainas opozīcijas līderiem, līdz ar to viņš nevarēs vadīt šodienas komitejas sanāksmi. Mūsu darba kārtībā Pirmais punkts ir Jā, lūdzu. Man ir jautājums par Broka kunga probūtni. Es saprotu, ka viņam ir privāta tikšanās ar Ukrainas opozīcijas līderi. Jeb arī viņš eh, dodas līdzi Vācijas kanclerei. Manuprāt, ir svarīgi zināt, eh, kādā eh, kapacitātē viņš tiekās. Šeit, kungs, saka priekšsarētājs, es labprāt atbildētu uz jūsu jautājumu, bet man dokumentos eh, tas nav precizēts. Jā, varbūt jūs varat uh, lūgt sekretariātam noskaidrot, jo es turu īkšķus par Broka kunga misijas veiksmi. Priekšsarētājs turpina. Es nolasīšu pārējo dokumentu Nu jā, to es arī mēģināju pateikt. Tātad, pagājušā decembrī mēs balsojam par jauno ārējā finansējuma instrumentu. Sarunas veida, sarunas noritēja līdz pēdējai minūtei un uh, juris lingvisti varēja pārbaudīt tikai pēc balsošanas, nevis pirms, kā tas parasti notiek. Sekretariāts sūta jums tekstu ar juris lingvistu labojumiem Uh, to ir pārbaudījuši arī padoms un komisijas jurislingvisti. Protams, šie grozījumi nemaina trilogā panāktos vienošanās būtību. Tas tikai padara tekstu juridiski un lingvistiski pareizu pirms publicēšanas oficiālajā vēstnesī ar sekretariātu notika konsultēšanas visu procesu gaitā un referenti apstiprina, ka visi grozījumi ir pieņemami. Tā lēma paplašinātais prezidijas pagājušā nedēļā un, ja netiks iesniegt grozījumi, tad šīs versijas tikt e, nosūtīts uz plenāru sēdi apstiprināšanai ar klusēšanu. Kā es jau iesāku teikt, mums ir tas e, gods e, sveikt mūsu vidi, vidē Igor Kormankungu, kurš ir Moldovas parlamenta spīkeris, kurš uzrunās mūs e, par ES un Moldovas attiecībām pēc viņas slamita Jūldz Kormankungs. Paldies paškūkungam, godātie Eiropas parlamenta deputāti, ārlietu komitejas locekļi, dāmas un kungi. Man ir tas gods uzrunāt ārlietu komiteju, runājot par lēmumiem, kas nesen ir pieņemti, kas skar Moldovu un mūsu Eiropas nākotni. Kopš 2009. gada Moldovas prioritātes iekšējās un ārējā politikā ir Eiropas virzība mūsu valsts uzsāk sarunas par, e, ar ES par asociācijas līgumu, tā skaitā brīvās tirniecības līgumu un rīcības plānu vīzu režīmu liberalizēšanai. Mēs apņēmāmies īstenot tiesu varas principus, tāpat arī pamatiesības nodrošināt. Mēs esam īstenojuši savas eh, uzņemtās saistības ar struktūrālām reformām, esam veikuši ievērojams uzlabojums eh, robežu kontrolē, Um, sabiedriskajā kārtībā, tieslietu, ses, uh, tieslietu uh, sektora um, reformas, mūsu cīņa ar korupciju arī ir virzījusies uz priekšu, tiek uz, uzlabota integritāte un tiesnešu un prokuroru darbība un atbildība, un tāpat arī noteikuma attiecībā uz uh, konfiskācijām cilvēktiesību ievērošanā ir ievērojami uzlabojumi, it īpaši aizsardzības mehānismu izmantošanā. Mēs uzskatām, ka šie un citi sasniegumi radīs un nostiprinās Moldovas iedzīvotājos apņemšanos ievērot visu šīs tiesības un taisnīgas sabiedrības izveidi. Protams, ka šīs reformas nenotika bez izmaksām, tā teikt. Daudz cits valsts, kas izgāja cauri šādām cīņām piekritīs, ka ceļš uz Eiropas Savienību nav viegls. Proeiropeiska valdības koalīcija Moldovā saskarās ar daudziem izaicinājumiem, politisko nestabilitāti, pieredzes trūkumu darbībai valdībā koalīcijā, cīņa ar opozīciju un ekonomikas un sociālās eh, problēmas sarežģītā ģeopolitiskā reģionā. Daudz no šī izaicinājumiem paliek spēkā arī šodien. Tomēr Šie un citi izaicinājumi nav novirzījuši mūs no ceļa, jo mēs uzskatām, ka atrodamies uz pareizā ceļa. Tieši mūsu Eiropas centieni un kopīgās vērtības ir tās, kas ir palīdē, palīdzējušas proeiropiskai koalīcijai pārvarēt šķelšanos, palikt vienotiem mūsu centienos modernizēt Moldovu. Asociācijas līguma parakstīšana pagājušā gada novembrī Viļņas samitā bija skaidrs signāls par Moldovas sasniegto progresu. Mēs esam īstenojuši arī visus eh, nosacījumus eh, rīcības plānā vīzas sistēmu eh, liberalizēšanai. Atzīstot to, komisija nāca klajā ar priekšlikumu atcelt vīzas prasību Moldovas iedzīvotājiem. Es vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos Eiropas komisijai par sniegto atbalstu un Eiropas parlamentam par sniegto atbalstu, ar kuru tad šīs reformas ir bijušas iespējams. Mēs apzināmies, ka šis atbalsts notiek tādā brīdī, kad Eiropas Savienība pati cīnās ar dažādiem iekšējiem izaicinājumiem. Godātie kolēģi, 2014. gads ir ļoti svarīgs mūsu valstī Mēs redzam rezultātus no iepriekš veiktajām reformām pēdējos četros gados. Demokrātijā tikai iedzīvotāji varēs uh, lemt par to, cik sekmīgi esam bijuši nākamajās vēlēšanās. Mēs centīsimies turpināt uh, modernizācijas reformas un tādējādi centīsimies arī izmantot uh, atcelto vīzu režīmu mums ir jāskatās uz pieredzi, kāda ir citām Austrum Eiropas un Centrāla Eiropas valstīm, kur vīzu režīma liberalizēšana ir palīdzējusi integrēties Eiropā. Tas ir taustāms ieguvums, kas palīdz Moldovai iekļauties Eiropas saimē. Es vēlos pateikties AFET un LIBE komitejas locekļiem, par to, ka viņi ir sapratuši un atzinuši, ka Moldova ir izpildījusi nosacījums un ļoti ātri ir apstiprinājuši Moldovas iedzīvotājiem šo iespēju bez vīzām apmeklēt Eiropas Savienības dalību valstis. Protams, ka ir svarīgi sadarboties ar visiem Eiropas parlamenta deputātiem, tāpēc esam šeit un paļaujamies arī uz jūsu atbalstu. Ja mēs skatāmies uz parlamentu un padomi ar gaidām, ka viņi ātri panāks vienošanos. Moldovas tuvākā nākotne iekļauj arī asociācijas līguma parakstīšanu, ratificēšanu un brīvās tirniecības nolīgumu parakstīšanu. Mēs uh, plānojam to ratificēt pirms novembrī plānotajām vēlēšanām. Vīzu režīma liberalizēšana un asociācijas līguma parakstīšana nav vienīgais, kas ir jāpadara. Mēs turpināsim savas reformas, pirms asociācijas līguma parakstīšanu un pēc asociācijas programmas apstiprināšanu mēs izstrādāsim nacionālo rīcības plānu attiecībā uz līgumu īstenošanu un tad arī ieviesīsim to. Sadarbojoties ar nacionālajiem eh, kontaktpersonām civilās eh, sabiedrības organizācijām, uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, mēs eh, turpināsim šo dialogu, kas pilnībā iesaista eh, iedzīvotājus. Eiropas integrācijas ieguvumi, eh, kas saistās ar asociācijas līgumu, brīvās tirniecības nolīgumu un vīzu režīmu liberalizēšanu, nesīs taustāms ieguvums arī Piedņestras reģiona iedzīvotājiem. Tie ir ieguvumi, kas ļaus pārvarēt viņu ekonomisko un politisko izolāciju un pārvarēt negatīvos procesus, kas tur šobrīd ir konstruktīvs dialogs un konkrēts iniciatīvas, ar kurām eh, varēs identificēt konkrēts risinājums, tikai uzlabos situāciju. Šeit es vēros uzsvērt eh, to spēcīgo atbalstu, kas šomēnes parlamenta rezolūcijā ir sniegts attiecībā uz izglītības tiesību pārkāpumiem bērniem Piedņestras reģionā. Diemžēl šis jautājums vēl nav atrisināts. Mēs augstu vērtējam to, ka Eiropas parlaments nesen parādīja izpratni par Moldovas situāciju, atļaujot Moldovas vīnu imports Eiropas Savienībā. Šī solidaritāte ir īpaši svarīga, ņemot vērā to, ka Krievijas federācijas tirgus joprojām mīklaini ir slēgts Moldovas vīniem. Mums ir nepieciešama pieeja arī citām līdzīgām sensitīvām jomām, kā piemēram augļu un dārzeņu sektoram, lai mūsu nozars varētu kļūt konkurētspējīgs. Šeit es vēlos īsi pievērsties ekonomiskās un politikas eh, kā attiecību uh, dimensijai ar mūsu austrumu partneriem. Kā jebkura neatkarīga valsts, Moldova ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu, kas ir eh, vislabākai mūsu iedzīvotājiem. Mūsu lēmums virzīties atbilstoši Eiropas modelim, uh, ir izvēle par labu modernizācijai. Tam nevajadzētu būt konfliktā ar attiecībām, kas mums ir ar NVS valstīm. Stabilas un labklājas valsts vienmēr ir labi kaimiņi. Dargie draugi, mēs esam mūsu attiecību ar ES stiprināšanas priekšvakarā, kas uh, uzlabos Moldovas iedzīvotāju dzīves līmeni un ievedīs viņu kopīgā Eiropas saimē. Neskatoties uz spēkiem, kas bloķē mūsu ceļu uz Eiropu, valdības koalīcija ir stingri nospraudusi mērķi stiprināt politisko stabilitāti un turpināt virzību uz Eiropu. Mums ceļa atpakaļ vairs nav. Pašreizējā ģeopolitiskajā vidē mēs paļaujamies uz mūsu partneru un draugu atbalstu. Jūsu atbalsts arī turpmāk un sadarbība ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka Moldovas Eiropas centieni kļūst par realitāti. Vēlreiz liels paldies par jūsu atbalstu un par to, ka devāt man šo iespēju padalīties sav savās domās ar jums. Paldies! Priekšsētājs, paldies spīkerkungam! Jūsu apņemšanās personīgā un jūsu valsts centieni ir tieši tas, eh, ko cilvēki šeit Briselē vēlas dzirdēt no jums, jo arī mēs investējam, ieguldam uzticību jūsu valstī un vēlamies redzēt, ka valsts paliek uz tā ceļa, kur tā ir sākusiet attiecībā uz vīnu problēmu. Es atceros, ka bijušais hokeja spēlētājs sacīja, ka tikko jūs gribat pārdod savus vīnus Eiropā, tad itāļu, franču vīnražotāji centīsies eh, to ierobežot. Bet eh, vīns ir labs, un tas rada konkurenci viņiem, bet, eh, kā jūs zinat, hokeja arī mainās daudz kas. Es tāpēc neturpināšu šo tematu, bet tālāk došu vārdu referentam. Eh, Graham Watson kungu izteikties tālāk, lūdzu. Thank you, Chairman, and might I well... Paldies, priekšsēdētāji, un sveicu Moldovas parlamenta spīkeru mūsu vidū. Lielas paldies, ka šādi mums ir iespēja gūt jaunāko informāciju par notikumiem. Spīker kungs, jūs minējāt ka nesenie notikumi nāca par labu jūsu valstī un esmu gandarīts, ka mēs iekšlietu un tieslietu komitejā un piedalījos pagājušajā nedēļā balsojumā par vīzu režīmu liberalizāciju un es ceru, ka mm, mēs varēsim sagatavot jūsu parlamenta jā, balsojumam vīzu režīmu liberalizāciju. Es gribētu zināt, lai jūs sīkāk pastāstītu par divām, trim jomām, kuras jūs pieminējāt savos komentāros. Jūs sacījāt, manā skatījumā visnotaļ interesanti, kā valdības īstenot, uh, īstenotās reformas uh, veicinās cilvēktiesību ievērošanas kultūru. Es ceru, ka tā būs, taču vēlos uzdot jautājumu, vai valdība papildus pat labam īstenojamajām reformām pārēdz īstenot reformas izglītības sistēmā, kultūras politikas izmantošanu. Vai valdība meklē citas sociālas cits iespējas, kā ietekmēt eh, pozitīvu sabiedrību, lai tā ievērētu cilvēktiesības. Vismaz dažiem no mums šeit ir tāda pieredze, kā kultūra var prasīt daudz laika līdz eh, sabiedrības attieksme mainās, jo sabiedrības attieksme bieži vien paliek iepakaļ oficiālajai politiskai nostājai. Es gribētu zināt, kā jūs skatījumā attīstās šis, šie procesi un kāds progress ir panākts šai ziņā. Un vēl es gribētu uzzināt par vienu lietu, kur pieminējāt mūsu parlaments pavisam nesen pieņēma nostāju par šo jautājumu proti Uh, latīņu alfabēta izmantoša Piedņestras skolās ne tikai Eiropas Savienība, bet arī ECO un citi, kas ir strādājuši, lai ļautu šīm skolām darboties, sniegt izglītību neatkarīgi no traucējumiem no Tiraspolas varas iestādi pušu varas iestāžu puses. Un es gribētu zināt, tāpat kā daži arī mani kolēģi, vai ir panākts progress šajā jomā. Un vēl, varbūt jūs varētu nedaudz pasāstīt par Gaugauciju. Nesen mūs satrauca notikumi Gaugaicijā. Mums ir aizdomas, ka aiz šiem notikumiem slēpjas kādas ārvalstis, un mēs gribētu zināt eh, sīkāku informāciju par to no jums. Es domāju, priekšstādātāji kungs, eh, ar to tad arī aprobežošos, jo domāju, ka citi kolēģi vēl gribētu uzdot cits jautājums. Paldies. Paldies, Graim kungs, Kirilu kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Es gribētu zināt, varbūt no komisijas kāds vispirms vēlas izteikties. Vai kāds pārstāv komisiju? Varbūt viņš vispirms eh, grib uzdot jautājumu. Bet mums kāds tāds ir jautā priekšsēdētājs? Nē, ne, neviena komisijas pārstāvja nav viņš atbild. Be, uh, nice if... Es domāju, būtu jauki, turpina Kirilova kungs, ja šādos gadījumos mēs varētu iepazīties arī ar komisijas skatījumu, jo uh, pat labā notiekošais ir ļoti svarīgs. Es augstu vērtēju mūsu viesa klātbūtni, un es domāju, ir arī labi saplānots tas, ka šodien varam uzklausīt eh, to, kāda ir situācija gan Moldovā, gan Gruzijā. Man kaut kā ir tāds iespējas, ka ar visu apjukumu, kas valda Ukrainā, mums ir tendence aizmirst par abu šo valstu uh, prioritāriem jautājumiem. Protams, mēs vēlamies darīt visu, lai tām palīdzētu. Tās mums ir prioritārs valsts. Ja mēs aizmirsīsim par šīm prioritātēm, tad nu, manā skatījumā tā būs ļoti, ļoti smaga kļūda. Tad, protams, tas pavērs durvis uz šaubām, uz spekulācijām, un pēc tam Eiropas senības politikai tas viss būs tikai smagi kaitējis. Citiem vārdiem sakot, uh, Mums vajadzētu mazliet vairāk turēties pie mūsu nodomiem un varbūt apspriest šos jautājumus ar komisiju. Un tad spērt uh, lielus, manā skatījumā, ļoti, ļoti steidzamus soļus attiecībā uz plānošanu, jo man šķiet dažkārt mēs rīkojamies nedaudz par lēnu. Ātrā pieeja Eh, visa šī pasākuma izdošanās taču ir svarīga. Vēlos sacīt, ka nevajadzētu vienkārši pievērst uzmanību tādām lietām kā vīna imports. Mēs runājam par īstenu rīcības plānu, un esmu pārliecināts par to, ka šis nodoms plaši tiks atbalstīts parlamentā. Vienīgais, kas mums vajadzīgs, ir doties ātriem soļiem priekšu. Tas pats attiec komisija, jo te nav runa tikai par vīnu, vai ne? Mēs patiesībā neesam dzirdējuši ekonomikas negatīvo parādību izvērtējumu pēc mūsu sāktā procesa. Mums jāskatās tās plašāk netik, nekā tikai vīna imports, vai ne? Man, piemēram, ir ienākusi svaiga informācija, ka bulgāru etniskās kopiena, kas dzīvo Moldovā, tā galvenokārt nodarbojas ar lauksaimniecību, ar augļu un dārzeņu pārstrādu un, protams, arī vīna ražošanu. Un Šīs kopienas noskaņojums ir tāds, ka viņiem patiesībā no šīs jaunās notikuma attīst, attīstības nekas labs neatliks. Vienkārši politisku apsvērumu dēļ viņi uzskata, ka muitas savienība būtu labāks risinājums. Protams, mēs mēģinām viņiem skaidrot, ka tā nav, taču mums ir jānodrošina tas, ka šie cilvēki taustāmi redzētu, uh, pozitīvs rezultāts, lai viņi redz, kādas viņiem perspektīvas, jo tas taču attiec uz viņu likteni nākotnē. Mums uz to jāraugās pavisam realistiski. Tā tad te nav runa tikai par vīzu liberalizācijas režīmu. Tas, protams, ir svarīgi, to ir īstenu, jāīsteno pēc iespējas ātrāk, taču visumā runājot, mums ir jāsako notikumu gaitai šajā komiteja Un mums jau nodrošina ļoti kvalitatīvas debatas ar visu kolēģi līdz arī visu to saukt par izšķirošajām debatēm attiecībā uz abām šīm valstīm. Un mums jāapzinās, ko mēs vēlamies panākt, kādu rezultātu vēlamies redzēt pirms šīs sasaukuma beigām. Visiem ir jāsaprot, kādā virzienā mēs dodamies ar šīm divām valstīm, ko mēs vēlamies panākt. Jo Citādi izveidosies vakums, kur mēs nevarēsim nepārveidot neko citādi ar viņu darīt. Paldies! Paldies, Kirilov kungs! Turpina pašu kungs, lūdzu, Ždanoks kundze. Yes, thank you. Paldies! Esmu šeit. Is, uh, vice chair of the delegation in relations. Es esmu priekšsēdētāja vietniece Eiropas parlamenta delegācijā attiecībā ar Moldovu. Varu jūs sveikt uh, par centieniem, par kuriem, ar centieniem, par kuriem jūs mums stāstījāt. Of... Un tas attiec uz uh, visiem politiskās dzīves un sabiedrības dzīves jomām. Mans jautājums attiecas uz um, korupcijas apkarošanu, kur jūs pieminējāt. Kormana kungs. Mēs zinām, ka tas bija iemesls, kāpēc uh, sabruka iepriekšējā valdība. Kas notika pēc tam? Vai bija kaut kādi normatīvi centieni, lai samazinātu privātās un valsts dzīves konfliktu, interešu konfliktu, jo mēs zinām, ka, diemžēl, tieši tā bija iepriekšējās valdības gadījumā nevēlos atkārtot man kolēģi uzdotos jautājumus, taču arī mani interesē, ko jūs domājat par Gagauzī un referendumu. Jūs to savā runā nemaz nepieminējāt. Es kā Libe komitejas locekļe esmu ēnu referenci pārstāvu savu zaļo grupu visos jautājumos saistībā ar vīzā. Un esmu arī ēnu referenta attiecībā uz regulu 539, un mēs pilnīgi atbalstām Moldovas virzību uz um, pirmā pielikuma valstīm, proti bezvīžu režīms, režīms ar Eiropas Savienību. Taču jūs zināt, ka priekšnoteikums tam ir biometriskās pases. Mans jautājums. Um, mēs par to apspriedām um, ēnu referents sanāksmē ar Taņu Fažonu. Es zinu, ka šajā nedēļas nogalē viņa, pagājušajā nedēļas nogalē viņa apmeklē Moldovu. Cik lielā mērā virzās uh, šis jautājums par biometriskajām pasēm, jo īpaši attiecībā uz tiem, kas dzīvo Piedņestrā? Vai ir kādas problēmas ar biometrisko pasu sagatavošanu? vai nē. Paldies. Thank you very much. Es paldies, tu biji priekšsēdētājs. Tagad Kraislidorfera kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī man prieks, Korman kungs, ka esat šodien šeit. Uh, Eh, tas ir labi, ka jūs eh, varat saprast eh, arī mani tieši vāciski runājot, es centīšos īpaši dialektu neizmantot. 2008. gadā aizsākās šī milzīgā banku krīze. Bija vesela virkne Eiropas Savienības dalību valstu, kas praktiski bankrota robežas priekšā bija. Bet mums ir pietiekams finanšu daudzums, lai varētu veikt ieguldījums citās valstīs, bet eh, jāsaprot ir, ka tiešām visur trūk šī nauda. Sociālās problēmas, ekonomikas problēmas daudzās dalību valstīs. Mans jautājums līdz ar to ir šāds. Cik lielā mērā šī finanšu krīze ir atstājusi iespaidu uz jūsu valsti? Kādi pasākumi ir tikuši veikti, lai varētu izdzīvot šai krīzē? Tas ir viens jautājums. Un, manuprāt, mēs esam jau nākamās krīzes priekšvakarā, ja paskatāmies eh, uz to, kā dažas bankas un uzņēmumi veic eh, darījums globālā līmenī. Bet otrs jautājums ir par šo vīzu režīmu liberalizēšanu. Pavērājot tendences attiecībā uz renacionalizāciju, man kļūst slikti, tad tie, kas citur vēlas izmantot šīs sistēmas, noziedzīgās sistēmas, viņi vienmēr atradīs veidu, kā apiet noteikums, bet tie, kas vēl studēt, piedalīties studentu apmaiņā, strādāt legāli, tie tiek bremzēti. Tā ir viena no lielākām problēmām attiecībā uz to, kas mums būs arī saistībā ar 25. māju vēlēšanām. Jautājums par izglītības sistēmu līdz ar to Jūs Bavārijā pavadījāt diezgan daudz laika, jūs zināt, kāda ir mūsu izglītības sistēma. Es nezinu, kā jūsu valstī šī izglītības sistēma jauniešiem dažādās profesijās īsti tiek organizēta, bet ir svarīgi arī tas, lai varētu sadarboties ar Eiropas Savienību, lai panāktu, ka ir šie ieguldījumi industrijā, rūpniecībā, Tam ir nepieciešami kvalificēti darbinieki uz vietas jūsu valstī. Līdz ar to mani interesē, kas konkrēti tiek darīts un kā jūs šajā jomā skatāt sadarbības iespējas ar Eiropas Savienību tieši izglītības jomā. Paldies! Thank you very much, Mr. Vuljanič. Paldies, Vuljanovič kungs. Paldies priekšstādātāju un paldies viesa uzstāšanai par eh, kodolīgu un interesanto situāciju par Moldovu. Un eh, es noteikti esmu pār paplašināšanos. Es domāju, ka paplašināšanās politika ir Eiropas Savienības svarīgākā politika, un Eiropa nedarbosies kā savienība, kamēr nebūs iekļautas eh, visas valstis, kuras vēlas mm, iestāties savienībā. Un mm, Moldova tāda ir. Un jūs teicāt, ka nav mm, atkāpšanās ceļa, tas nozīmē, ka ir ceļš uz priekšu. Ceru, ka Moldova gūs panākumus šī ceļa iešanā. Es vēlētos uzdot divus jautājumus. Nu, un, protams, un saprotami ir jūtams spiediens no austrumiem, no Krievijas. Uh, Jūs eh, nedaudz pieskārāties situācijai saistībā ar vīna eksportu. Es pieļauju, ka ir arī citas eh, nozars, citas jomas, kurā spiediens ir izjūtams. Un līdz ar to mans jautājums ir, kā jūs to redzat, kādas ir jūsu sajūtas eh, šajā jomā un kā cilvēki attiecas mm, pret šo spiedienu Moldovā. Un mans otrais jautājums ir saistās ar privatizāciju. Es bieži to, mm, par to runāju šajās saistībā ar pievienošanās valstīs. Un, Kamēr vēl eh, valstis nav pilnīgi sociāli un citādi nostabilizējušās, tad privatizācija novirzās un uh, ievirzās korupcijas ceļos un citos neceļos. Un uh, kāda ir situācija Moldovā? Kā jūs redzat šo steidzamo nepieciešamību veikt eh, plašu privatizāciju īsā laika sprīdī. Paldies! Kormana kungs, vārds jums tagad. Lielas paldies, eh, godātie kolēģi, par jūsu ieinteresētību un uzdotajiem jautājumiem. Mm, es vēlētos eh, Vātsonu kungam īpaši pateikties par viņa pārstāvīgo iesaisti un atbalstu Moldovai dažādu jautājumu līmenī, kas tiek eh, apspriest šeit parlamentā. Un jūs runājat par trīs jautājumiem. Pirmkārt, eh, izglītības kultūras nozīmību. Un te es pilnībā varu jums piekrist. Un eh, visām valstīm ir jāinvestē šajā jomā, citādi tas nebūs veiksmīgs. Un šobrīd ir sarežģīti laiki notiek eh, sarežģītais skolu optimizācijas process Moldovā pēdējos trīs gados, notiek sarežģītas diskusijas un, diemžēl, nu vienmēr mums izdodas atrast vislabākos risinājumus. Šī iemesla dēļ cilvēki, daži cilvēki nevienmēr nu ir apmierināti ar notiekošo, bet mēs turpināsim paveikto un uh, runāsim par cilvēktiesībām, par Moldovas Eiropas, Eiropaisko nākotni. Un nav iespējams par to runāt, nepievēršot uzmanību tik svarīgiem jautājumiem. Tālāk jautājums par Piedņestru. Te nav runa tikai par Moldovas skolām. Diemžēl pēdējo reizi mēs redzējām uh, provokācijas eh, no Piedņestras administrācijas puses. Nesen arī Moldovas skolas direktors tika arestēts Piedņestras skolā un mm, bija pieteikts ultimāts mm, atvilkt policiju no Bender pilsētas un ģeopolitiskā situācija mums nepalīdz. Uh, nodrošināt konstruktīvu dialogu ar Tiraspoles iestādēm, bet labā lieta ir, ka diskusijas e, notiek formātā 4 plus 2, un mēs ceram, ka nākamā sanāksme notiks e, februāra mēnesī. Tas ir labi, ka var runāt par aktuālajām problēmām, bet e, sliktā ziņa ir tāda, ka sarunu procesā nav progresa. Viņiem nepatīk runāt par tā saucamo trešo pāneli, par politisko konflikta risinājumu un tiek runāts par īpašām tehniskām problēmām, kā piemēram skolām Pieņestras reģionā un citām. Bet šajā situācijā es domāju, ka tā ir pareizā rīcība Moldovas amatpersonām būt konstruktīviem, nenākt ar eh, negatīvu attieksmi, bet eh, censties saglabāt eh, situāciju, tā teikt, zem kontrolas, un mēs ārkārtīgi augstu novērtējam Eiropas Savienības atbalstu un citu sarunu procesā iesaistīto partnes, partneru atbalstu. Par Gauguzī es neminēju mm, šo jautājumu savā uzstāšanā bet es vēlētos arī nedaudz par to pastāstīt. Tas ir viens no reģioniem Moldovas republikā un ir saglabājušās problēmas, kas nāk no pagātnes un kombratas šīs iestādes, kas ir ga galvenais šī galvaspilsēta Gaugūzija un uh, ir sūdzības saistībā ar Moldovas likumiem un īpašo statusu, kāds ir Gauguzi autonomajam apkapalam un arī komunisti astoņus gadus bija bijuši, ir bijuši pie vāras un viņi pietiekami lielu uzmanību nevērsa autonomajam jautājumam. Un tagad jautājums atkal ir aktuāls. Moldovā novembra mēnesī būs parlamenta vēlēšanas un autonomajā apgabalā arī pēc gada būs vēlēšanas un dažas centrālās partijas ir iesaistījušās politiskajās spēlēs. Mm, runājot par mm, šo referendumu, kas notika pirms pāris nedēļām. Protams, mēs varam teikt, ka referendums bija nelikumīgs, jo tas nesaskanēja ar tiesību aktiem, uh, nedz arī ar Moldovas eh, centrālās eh, vēlēšanu komisijas eh, normatīviem, bet mēs nospriedām mm, necensties vai kādas provokācijas, bet uzsākt konstruktīvu mm, dialogu un premjerministrs arī viesojās. Uh, šajā apgabalā un komis, parlamentā tika izveidota atsevišķa komisija, kurai jānodarbojas ar šiem leģislatīva, leģislatīvajiem aspektiem, un uh, valdība arī iesaistīs viņus darba grupā, lai runātu par mm, šo plānu turpmākajiem četriem gadiem. Un mēs domājam, ka tas ir pareizais veids viņus iesaistīt, um, nodrošināt eh, komunikāciju, saskārsmi ar viņiem un šāda mm, centrāla amatpersonu iesa, ies darbība. Mm, cerams, arī tiks atbilstoši novērtēta autonomajā apgabalā. Kīrīlova kungs pieskārās eh, jautājumam par Ukrainu, un es no savas puses vēlētos minēt, ka Ukraina ir ļoti nozīmīga valsts Moldovai, tā ir mūsu kaimiņu valsts, un Mm, tas ir nozīmīgs ekonomiskais tirzniecības partneris, un esam norūpējušies par eh, pašreizējo situāciju Ukrainā. Un ceram, ka visi pūliņi, pūliņi gan no Eiropas Savienības puses, gan no citām ieinteresētajām pusēm beig beigās tomēr ļaus eh, nostabilizēt situāciju Ukrainā. Un mēs ceram, ka Ukraina turpinās iet pa demokrātiskās attīstības ceļu un cilvēkiem tiks dot iespēja lemt par savu nākotni. Mēs mm, esam mm, mūsu proeiropiskās pārtīs saņem stingru atbalstu no mūsu pilsoņiem, mēs turpinam šo savu eiropeisko ceļu. Kirilo kungam ir taisnība, ka nav runa tikai par vīnu. Uh, Vīna jautājums ir tikai labs piemērs tam, cik ļoti ātri Eiropas parlaments un reaģēja uz uh, situāciju. Mēs to ļoti novērtējam, bet, protams, jums ir taisnība. Un tagad mēs gatavojamies parakstīt asociācijas līgumu, to starp arī par brīvās tirzniecības uh, zonu, un mēs negaidīsim uh, nenovilcināsim šo, pā, šo parakstīšanu un pēc mm, šīs asociācijas mm, darba kārtības mēs arī nākamajā mēnesī parakstīsim mm, šo asociācijas nolīgumu un ir iespēja arī pievienoties Eiropas lauksaimniecības programmai un reģionālās, at, reģionālās attīstības programmai. Nu, un mūsu ražotāji un uh, zemnieki tādējādi varēs um, iegūt Eiropas finansējumu, būt uh, gatavāki konkurencei. Nu, un brīvās tirdzniecības līgums Moldovai nāk tikai par labu, jo tas ir asimetrisks un uh, jūtīgos uh, gadījumos mums ir 7, 8, 9, 10 gadi pat, lai mēs varētu sagatavoties un nu, mūsu ražotāji tad būtu gatavi konkurēt. Bet līdz tam mēs gandrīz 50% importējam uz Eiropas tirgiem un esam droši, ka asociācijas nolīgums ļaus mums palielināt mūsu preču eksportu uz Eiropas tirgu. Protams, mēs ļoti ceram, ka 2014. gadā mums izdosies atrisināt problēmas, tādas visticamāk arī būs, bet mēs ļoti ceram, ka Eiropas Savienība arī ļoti ātri reaģēs un atbalstīs Moldovu. Ždānokas kundze uzdeva jautājumu par cīņu pret korupciju. Tas ir ļoti svarīgs jautājums Moldovā. Uh, tieslietu reforma un cīņa pret korupciju. Pagājušā gadā decembra mēnesī parlamentā tika pieņemta tiesību aktu pakotne par tieslietu reformu un cīņu pret korupciju. Mūsu tiesību aktos ir dažādas izmaiņas, to starp arī ties, jautājums par tiesnešu integritāti, arī atbildību. Tas ir no vienas puses, bet no otras puses mēs esam nosprieduši arī paaugstināt tiesnešu atalgojumu. Mūsu pilsoņu skatījumā tas nav labs lēmums, jo viņi neizprot, kāpēc gan jāsāk ar tiesnešu algu palielināšanu, bet pēc konsultācijām ar ārvalstu ekspertiem viņi tā bija nosprieduši un, protams, pieņemt labus likumus ir viena lieta, bet tos īstenot praksē ir cita. Un šeit mūsu uzmanība būtu ļoti uz to jākoncentrē. Mēs arī esam sākuši uh, citas reformas parlamentā. Mums ir darba grupa, mēs attīstām konceptu, esam saņēmuši Venecijas komisijas atbalstu un turpmākajos mēnešos vēl pieņemsim citus likumus saistībā ar prokurora bīroja likumu. Pagājušā gadā mēs konsolidējām Nacionālo pretkorupcijas centru. Tas ir ļoti svarīgs instruments šajā jomā. Un tāpat mēs izveidojām arī valsts integritātes komiteju, jeb komisiju, un šī komisija ir atbildīga par augsta līmeņa darbiniekiem, valdības locekļiem, uh, deputātiem. Mēs ceram, ka būs šis uh, atbalsts komisijai un ka mēs tiešām ķersimies, uh, ka sāksim ar, ar to augstāko līmeni. Un par biometriskajām pasēm un vīzu liberalizāciju es varu jums apliecināt, ka esam simtprocentīgi sagatavojušies. Mūsu iestādes ir spējīgas eh, nodrošināt biometriskās pases visiem pilsoņiem, dažiem tādas jau ir. Un šķiet, ka vairāk kā 15 tūkstoši pā, šādu pašu mēnesī var tikt izsniegts, ja nepieciešams, un arī Piedņestras reģionā. Un Eiropas Savienības komisija arī devās uz Moldovu un guva skaidru apliecinājumu, ka mūsu iestādes ir gatavas. Kalserdorfa kungs. Krīze 2008. Bija jautājums par finanšu krīzi 2008. gadā. Šī krīze skāra arī Moldovu. Un tas bija arī jūtams pēdējos gados Kā jūs atceraties, 2008. gadā krīzes pirmais vilnis mūs neskāra, jo Moldova nebija uz to brīdi tik aktīva darbiniece nekustamo īpašumu jomā. Tomēr otrās, otrais vilnis 2009. gadā kas sakritā 2009. gadā ar parlamentu vēlēšanām. Mums bija divas tādas togad pat. Un mūsu proeiropiskās valdības nopelns ir tas, ka 2010. gadā mums izdevās stabilizēt situāciju. Protams, ka mēs cieši sadarbojamies ar Starptautisko valūtas fondu, ar Eiropas Savienību, protams. Jā, ir problēmas šajā jomā. Un arī šobrīd tas ir aktuāls temats mūsu parlamentā Mēs sagatavojam šobrīd eh, visus nepieciešamos pasākumus un grozījumus likumdošanā ar mērķi stiprināt finanšu un banku nozari, lai tas būtu stabils un konsolidēt šo nozari. Tātad mūsu Ieguvums ir tas, ka mums ir tieši kontakts ar Startautisko valūtas fondu un citiem finanšu partneriem startautiskā līmenī, kas e, mūs atbalsta ar šo ekspertīzi. Tāpat jūs norādījāt, ka vīzu režīmu liberalizēšana un darbs ārzemēs rada bažas Eiropas valstīs. Jūs ziniet, ka daudzi Moldovas iedzīvotāji, kas to vēlējās, to arī izdarīja un atstāja valsti. Protams, ka mūsu bezvīzu režīms jaunais ļautu brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Mēs komunicējam ar iedzīvotājiem un skaidrojam viņiem situāciju, kas ir psiholoģiski spēcīgs arguments. Un, protams, ka mūsu mērķis ir radīt pieņemams darba apstākļus saviem iedzīvotājiem mājās Moldovā. Mums ir arī, attiecībos uz trešo jautājumu, ir labs piemērs, jo pēdējā laikā mēs esam eh, panākuši to, ka nopietni investori arī no Vācijas, konkrēti no Bavārijas tieši, Drexelmaier, piemēram, kas aktīvi darbojās mūsu valstī. Mums ir brīvā ekonomiskā zona speciāli radīta Drexelmaier mm, vajadzībām Nāk arī citi investori no Vācijas, drīz arī Leonī, kas ir vēl arī mums svarīgs uzņēmums. Un ir tūkstošiem un tūkstošiem darba vietas radīts mūsu iedzīvotājiem. Mēs ļoti ceram, ka asociācijas līgums un brīvās tirniecības līgums būtu kā zaļā gaisma citiem investoriem Mēs uh, labi saprotam, ka tas ir pareizais veids, kā virzīties priekšu. Laba ekonomiskā vide, atbilstoši likumdošana, un tikai tādējādi mēs varēsim apturēt šo procesu, ka mūsu iedzīvotāji aizbrauc no Moldovas. Mēs ceram panākt to, ka aizbraukušie atgriezīsies Moldovā. Uh, Tāds ir mūsu mērķis. Un šeit mums ir arī laba sadarbība ar Eiropas Savienību. Mums ir tā sauktais e, mobilitātes partnerības e, līgums. Tas darbojas soli pa solim, un rezultāti jau ir pozitīvi. Vēl divi pēdējie jautājumi, ko jūs uzdevāt attiecībā ar mūsu attiecībām ar Krieviju. Jūs jautājāt par attiecībām ar Krieviju. Es vēlētos sacīt, ka Krievija, protams, ir mums svarīgs partners. Mēs eksportējam 20% no savām precēm uz Krievijas tirgu, importējam 100% Krievijas gāzi. Mums ir 100 tūkstošu migrantu strādnieku no Moldovas Krievijas federācijā. Un Krievija, protams, ir svarīgs politiskais procesa dalībnieks, kas piedalās sarunās par Piedņestras konfliktu risināšanu. Kā jau es pieminēju, mēs esam ļoti ieinteresēti saglabāt dialogu ar Krieviju, ar Maskavu. Mēs uzskatām, ka mūsu lēmums attīstīt valsti pēc Eiropas modeļa nevar būt pretrunā ar sadarbību ar jebkuru no austrumu kaimiņiem, tā skaitā Krieviju. Un diskutējot ar viņiem, viņi neiebilst. Man pašam personīgi ir bijušas diskusijas ar kolēģiem no valsts dūmas Krievijā. Protams, ka viņi ne, neiebilst, ka tas ir Moldovas lēmums Bet no otras puses mums ir jābūt arī gataviem potenciāliem negatīviem notikumiem šogad. Tas, ka mēs joprojām nevaram eksportēt savus vīnus, un pagājušajā gadā zaudējām vairāk kā 20 miljārdus dolāru, mēs ļoti ceram, ka nebūs līdzīgi pārsteigumi šogad attiecībā uz mūsu svaigo augļu un dārzeņu eksportu. Mēs eksportējam 80% no uh, augļiem un dārzeņiem, svaigajiem augļiem un dārzeņiem uz Krievijas tirgu. Mēs turpinam savu dialogu. Protams, ka reģionā ir ģeopolitiskā konkurence, mēs to saprotam, bet mēs centīsimies pieturēties pie tādas konstruktīvas darbības šogad. Un, kā, kā jau es minēju, visdrīzāk būs kādas problēmas, bet mēs ceram, ka varēsim tās pārvarēt, atrisināt šīs situācijas un lielā mērā paļaujamies uz jūsu atbalstu, uz Eiropas Savienības atbalstu. Tāda ir situācija. Un bija, bija arī jautājums par privatizācijas procesu Moldovā. Šeit es pavisam īsi vēlos jūs informēt. Sākot ar 19. privatizācijas procesu sācies. Mums joprojām ir svarīgi valsts pārvaldes, eh, satvenas valsts eh, uzņēmumi, kuri plānos turpināt eh, privatizācijas procesu. Protams, ka mm, vide varbūt nav pārāk pozitīva reģionālā. Varbūt nav labākais risinājums. Vairāk kā 19% jau ir privatizēti Moldovā. Un, mm, manuprāt, Moldova šobrīd ir labā pozīcija, lai varētu runāt par brīvo tirgu. Priekšsarētājs, jā, paldies, spīkarkungs. Kā jūs zinat, mūsu kolēģiem daudz jautājumu, daudzi atsaucās uz konkrētām problēmām, ko jūs arī tieši atbildējāt. Paldies par to. Un varu apsolīt, ka mēs atbalstīsim šeit parlamentā jūsu valsts centienus. Paldies! Again, I would like to thank you very much. Speaker kungs, jā, es vēlos pateikties vēlreiz par jūsu interesi, novēlu jums visu labāko vēlēšanās, lai jums veicas. Cerams, ka pēc novembra mēs tiksimies vēlreiz ar proeiropisku valdību Moldovā un ļoti proeiropisku Eiropas parlamentu. Paldies! Okay, thank you very much. <clears throat> we'll continue our. Uh... Paldies. Turpināsim mūsu šodienas sanāksmi. Esmu pagodināts mūsu vidū sveikt Māju Panži Kīdzi, viņas ekscelenci, Grūzijas ārlietu ministri. Grūzija ir iesaistījusies Eiroatlantiskajās integrācijas procesā. Šī valsts ir arī nostājusies uz um, panākumu priekšnoteikumu ceļa. Tagad es uh, aicināšu viņas ekscelenci mūs uzrunāt, jūs rīcība apmēram 10-15 minūtes, un nu, tad, protams, mūsu kolēģi vēlēsies jums uzdot jautājumus. Lūdzu! Liels paldies! augsti godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, dārgie kungi, dārgie draugi. Esmu ārkārtīgi pagodināta uzrunāt Eiropas parlamenta ārlietu komiteju. Pateicos jums, ka sniedzāt man šo vienreizējo iespēju šeit runāt par, grī, par Grūzijas perspektīvām un izaicinājumiem ceļā uz Eiropas integrāciju. Vēlos, lai jūs zinātu, ar kādu lielu pateicību mēs uzņemam Eiropas parlamenta atbalstu Gruzijai parlamenta daudzies rezolūcijas. Protams, tas padara mūsu divpusējās attiecības sadarbību tik ļoti veiksmīgu. Var jums apliecināt, ka jūsu rekomendācijas un ieteikumi ir ļoti vērtīgi manai valstī, kas eh, grib atgūt atpakaļ savu vietu Eiropas kopīgajā ģimenē. Lisabonas līgums ieviesa liels izmaiņas Eiropas Savienībā, jo īpaši attiecībā uz Eiropas parlamentu. Tagad Eiropas parlamenta balss ir kļuvusi daudz nozīmīgāka, palielinoties tā kompetencēm, un eh, šī balss eh, arī ir svarīgāka visā Eiropas Savienības arhitektūrā. Ņemot vērā šo balsi, jūsu draugi paļaujas uz jūsu atbalstu Grūzijai un tās centieniem. Tāpēc mēs augstu vērtējam katru iespēju izvērst atklātu dialogu ar jums par visiem jautājumiem, kas attiec uz ES un Grūzijas attiecību. Tagad turpinājumā vēlos jums pastāstīt par Gruzijas valdības Eiropas integrācijas darba kārtību, vietējās un ārlietu politikas notikumu gaitā. Es runāšu arī par izaicinājumu, kas ir pēc viņas konferences arī ārējo apsvērumu dēļ. Un noslēgumā jums stāstīšu par Grūzijas gaidām no 2015. gadā Austrum partnerības samita Rīgā. Sākumā vēlos jums sacīt, ka Eiropas Savienības un Eiroatlantiskā integrācija ir Grūzijas ārlietu un iekšējās politikas stūrakmens. Tā ir nacionāla ideja, ko atbalsta Grūzijas tauta un visas politiskās lielās partijas. 2013. gada prezidenta vēlēšanu rezultāts norādīja uz Grūzijas tautas vēlmēm gaidām sastībām ar Eiropas Savienību. Līdztekus tam mēs ļoti labi apzināmies, ka Eiropas integrācija ir nebeidzams process, kas ietver visaptvarošas reformas. Kopš nākšanas pie varas 2012. gada oktobrī valdība ir arvien uh, saistījusies ar uh, Eiropas integrācijas prasībām ir īstenojis liels reformas, lai stiprinātu demokrātiju, tiesiskumu, tiesu varas neatkarību, pamatiesības, cilvēktiesības un lai atbalstītu uzņēmējus un sociālo nodrošinājumu. 2013. gads bija gads, kur iezīmēja svarīgi notikumi Gruzijā. Īsumā pievērsīšos tikai dažiem panākumiem mūsu iekšpolitikā. Pirmkārt, Grieķijas demokrātija pāriet uz nākošo demokrātiskās <clears throat> eh, integrācijas Uh, posmu. 2013. gada oktobra vēlēšanas starptautiski novērotāji atzina par brīvām un neatkarībām. Turklāt Gruzijas tauta mm, skaidri apliecināja savu nevēlēšanos, jeb kādu vēl uh, atbalstīt vai noskatīties, kā notiek nobirs no demokrātiskiem procesiem. Uh, Nesenie mm, notikumi arī attīstīja, izstrādāja eh, kontrolas sistēmas starp izpildu varu un eh, likumdošanas varu. Eh, parlaments tagad ir stiprināts pārstāvot reprezentīvo demokrātiju. Turklāt ir tālāk veikti uzlabojumi, lai nodrošinātu neatkarību tiesu sistēmām. Tiesas atgūst tautas uzticēšanos pat labam Grūzijas medija ir brīva no politiskā spiediena, kā jebkurā citā demokrātiskā valstī. Pamat cilvēku tiesību un brīvību aizsardzība attiecībā uz minoritāšu, taiskaitā ar minoritāšu tiesības ir viena no mūsu prioritātiem. Nacionālā cilvēktiesība stratēģija nesen tika publiskot un to pieņems uh, vēl gaidāms valdība šonedēļ. Šai ziņā mēs augstu vērtējam Eiropas Savienības eh, pārstāvi minoritāšu un cilvēktiesību jomā ieguldījumu. Turklāt Grūzija ir valsts, kurā īstenot uzņēmē darbību ir viegli, jo pastāv arī skaidrs garantijas privātiesību jomā par spīti ekonomiskajiem izaicinājumiem. Sociālai pabalsti ir divkāršoti, pilnīgi atbilstoši starptautiskās darba organizācijas noteikumiem ir izveidota darba tiesība un ir arī izveidota 2020. gada sociālās attīstības stratēģija. Tās mērķis ir nodrošināt ilgtermiņa ilgspējīgu un iekļaujošu ekonomisko izaugsmu Gruzijā saskaņā ar uh, Pasaules bankas prognozēm Gruzijas ekonomika palielināsies par 5 vai 6 procentiem 2014. gadā. Līdz ar to, pateicoties valdības centieniem un tautas uzticēšanās apliecinājumiem, ir uzlabojušās Eiropas Savienības un Grūzijas attiecības. Vispirms, austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmē Viņām mēs panācām pa, padziļināt sadarbības nolīgumu un pavērām jaunu sadarbības sadaļas ar Eiropas Savienību. Mēs šo nolīgumu uzskatām par um, mašā plānu mūsu valsts Eiropeizācijai. Tas arī ir priekšnoteikums vēl nebijušai ekonomiskai integrācijai ar Eiropas Savienību. Tas palielina Gruzijas efektivitāti. Uh, tā tagad ir dzīvot spējīga ieguldījumu mērķa valsts, un es ceru, ka šo jauno situāciju drīz vien izmantos gan Grūzijas sabiedrība, gan ārvalsts ieguldīti. Vēl viens liels sasniegums viņas samitā bija nolīgums, ar kuru Grūzija piedalīsies Eiropas Savienības krīzes pārvaldības mehānismā. Tas ir svarīgs vēstījums Tas pauž entuziasmu sadarboties Uh, Eiropas Savienības uh, drošības nodrošināšanas pasākumos. Mēs tad gribam būt ne tikai saņēmēji, bet arī sniegt savu nozīmīgu ieguldījumu Eiropas Savienības centienos nodrošinot drošību un mieru visā pasaulē. Mēs esam panākuši ievērojumu progresu, lai pabeigtu pirmo uh, vīzu liberalizācijas rīcības plāna posmu. Ir pastiprināta sadarbība vīzu režīmu kontekstā, un tam ir jābūt eh, eh, pašsaprotam rezultātam Gruzijas iedzīvotiem. Tāpēc mana valdība netaupīs centiens, lai panāktu šo mērķi līdz Rīgas samitam austrumu partnerības jomā. Mums ir arī jāapzinās izaicinājumi, kas ir saši ar šo procesu. Pirmā prioritāte Grūzijai ir parakstīt Eiropas Savienības Grūzijas asociācijas no līguma pēc iespējas drīzāk. Mēs augstu vērtējam Eiropas Savienības gatavību veltīt visus centienus, lai nodrošinātu šī nolīguma parakstīšanu pirms rudens. Uh, Mēs no savas puses darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai tas notiktu. Otra lieta, uz kur vēlos norādīt, ir šāda. Mēs vairāk kā jebkad agrāk esam gatavi mūsu apņemšanās izpaust reālās darbībās mūsu tautas interesēs. Mēs esam gatavi sagatavot auglīgu augsni asociācijas nolīgumu īstenošanai šis process ir eh, ļoti sarežģīts un prasīgs. Treškārt, parakstot nolīgumu un provizoriski to īstenojot, ir jāparedz arī visaptvarošas um, reformas, kuras man valsts ir gatava uzņemties. Un tālāk mēs esam gatavi īstenot uh, reformas saskaņā ar nolīgumu prasībām. Esam arī gatavi uh, pilnīgi pabeigt asociācijas darba kārtību. Mēs ceram, kā mūsu centiens atbalstīs Eiropas Savienību saskaņā ar principu, jo vairāk tiek darīts, jo vairāk tiek saņemts. Šai ziņā īpaši augstu vērtēju Štefana Fīles neseno paziņojumu Minhenes drošības konferencē. Eiropas senīs perspektīva ir gaisma tuneļa galā, kā viņš kā sacīja komisārs, tas vienīgais transformācijas katalizators. Un tam ir jābūt pavērtam Eiropas uh, austrumpartnerības valstīm, tā skatā Gruzijā. Mēs esam gatavi apliecināt savu vēlmu Eiropizēt Gruziju, un mēs ceram, ka Eiropas Savienība atzīs manas valsts eiropeisko nākotni, tāpat kā arī citu Eiropas partneri, eh, austrumu partnerības valsts centieni tiks atbalstīti. Dārgie partneri, mums nepieciešama Eiropas Savienība solidaritāte un atbalsts vairāk kā jebkad, agrāk ņemot vērā ārējos faktors. Daudzi austrumu partnerības partneri, tā izskaitā Gruzija, tiek pakļauts spiedienam no Krievijas federācijas, īpaši pēdējo mēnešu laikā saistībā ar viņu eiropieskiem centieniem. Eiropas parlaments bija viens no pirmajiem, kas nor, nosodīja Krievijas rīcību attiecībā pret Gruziju savā 2013. gada septembra rezolūcijā. Turklāt eh, parlaments ir paudzis arī savu nostāju daudzās citās rezolūcijās. Mums nav izolūcija, mums nav ilūzija par to, ka Maskava arī turpmāk varētu gribēt mūs ietekmēt, provocējot, īpaši saistībā ar iespējamu asociācijas nolīgumu parakstīšanu. Taču mēs saglabāsim modrību, lai novērstu jebkādu attiecību sāsināšanos, kas varētu kaitēt uh, vai neļaut parakstīt nolīgumu. Mēs esam gatavi stāties pretī jebkādam spiedienam, jo te nav runa tikai par vēl vienu starptautisku nolīgumu, bet gan par Grūzijas eiropeisku nākotni. Līdztekus tam ir jāmācās, jāgūst mācības no nesenajiem notikumiem. Austrum partnerības valstīs Eiropas Savienībā jāizmanto visa tās vara, lai novērstu jebkādu iespējamo trešās valsts iejaukšanos uh, citu valsts attiecībās ar Eiropas Savienību. Ir jāizvieto kopīga nostāja, lai novērstu šāds pasākums, kas vērsts pret austrumu partnerību. Te mums ir jāaizsargā neiejaukšanās princips, uh, tiesības katrai valstī pašai īstenot savas ārlietas saskaņā ar ECO Helsinku noslēgumam dokumentu. Dāmas un kungi, gadu gaitā Grieķi, eh, Gruzija mēģināja samazināt saspīlētumu ar Krievijas federāciju, un mēs esam bijuši konsekventi savos centienos. Iepriekšējā valdība apsolīja neizmantot uh, spiedienu, un eh, šādu apņemšanos apliecināja arī 2013 gada valdība, un mēs nelikām šēršļus eh, Krievijas iestājai PTO, un arī vēl ar vienstarbām valstīm bezvīzu režīms. Taču mēs negribam pieļaut kaitējumu Grūzijas teritoriālai integritātei. Mums izdevās pamazām atvērt Krievijas tirgu, Grūzijas eh, precēm, arī attiecības eh, starp uh, cilvēku pašu līmenī uzlabojās un Gruzija arī piedalās Soči olimpiskajās spēlēs. Mēs nevēlēs jaukt attiecības ar politiku, taču pretējie soļi no Krievijas puses gribēja izjaukt mūsu dalību Soču olimpiskajās spēlēs, galvenokārt mēģinot uh, veicināt tā saucamo uh, Gruzijas okupēto teritoriju status un nodrošinot, izveidot arī 11 km drošības zonu Abhāzijas reģionā Gruzijā. Līdz ar to ekonomikas jonā, jomā un cilvēku personīgajos kontaktos panāktie pozitīvie soļi neietekmēja starptautiskās attiecības. 2012. gada augusta uh, pamiera nolīgums uh, no Maskavas puses tiek pārkāpts, izveidojot uh, žogu uh, viņa okupētajā teritorijā, un tas skaitē vietējiem iedzīvotiem. Mēs sagaidām, ka Krievijas federācija arī turpmāk izdarīs spiediens Gruziju. Starptautiskā spiediena rezultātē šis eh, process tika pārtraukts, taču tagad tas atkal turpinās iet ievērojami, kaitējot vietējiem iedzīvotājiem. Abhāzijā un Skinvali reģionā uzlieto žogu garums no jau tagad pārsniedz 50 km, un tas ietekmē apmēram 200 vietējo iedzīvotāju ģimenes. Mēs sagaidām, ka arī turpmāk Krievijas federācija palielinās savus pieteikumus Gruziju. Gruzijas valdība turpinās cieši sadarboties Eiropas Savienība ar citiem Eiropas Savienības partneriem un draudzīgajām valstīm, lai novērst iespējami tālāku situācijas pasliktināšanos. Mēs augstu vērtējam Eiropas parlamenta rezolūcijas, kurās tiek nosodīti nelegālie procesi no Krievijas federācijas puses. Tas mums ir svarīgi. 2014. gads ir svarīgi jubilēju gadskārt gads. Es Gruzijas eh, attiecībās uz desmit gadiem mēs pievienojamies, eh, eh, sākam veidot šīs attiecības, pieciem gadiem mēs Gruzija kļūpa par austrumu partnerības dalībvalsts. Un noslēgumā vēlos īsumā pastāstīt, ko mēs vēlamies panākt līdz Rīgas samitam. Mēs turpināsim izvērst reformas saskaņā ar mūsu apņemšanos asociācijas nolīguma kontekstā. Mēs arī tādā konsolidāsim mūsu demokrātiskos sasniegumus, veicam demokrātisko attīstību arī reģionu. Esam uh, gatavs parakstīt asociācijas nolīgumu. Rūdens sākumā esam gatavi sadarboties Eiropas programma kā Afārs 2020, Eiropa Plus, Erasmus un esam gatavi arī veicināt tālāku attiecību, attīstību. Un esam gatavi īstenot asociācijas nolīguma prasības. Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai panāktu komisijas izvirzītās prasības īstermiņa vīzām. Mēs arī gatavam sadarboties izglītības un kultūras jomā. Es sniegsim arī savu ieguldījumu miermīlīgā konflikta atrisināšanā Grūzijā. Un esam gatavi arī efektīvi īstenot jaunos atbalsta instruments. Esmu pārliecināta par to, ka kopīgiem spēkiem mums tas izdosies. Paldies! Well, thank you very much, <clears throat> Your Excellency. Lielas paldies, Jūsu ekscelence. Nu, mums ir virkne jautājumu, kādus vēlētos uzdot kolēģi, un ņemot vērā laika ierobežojumus, es aicinātu jūs neizteikties ilgāk par divām minūtēm. Liseka kungs, jūs varat izteikties pirmais. Lielas paldies! Tā kā neviens vēl nav izteicies poliski, tad es izmantošu iespēju to darīt pirmais. Cienītā ministres kundze. teraz pracuję? Jest ok. E... Vai jūs saņemat tulkojumu? Jā, tātad. Uh, Es vēlējos jums pateikties, ministres kundze, par jūsu valdības uh, apņemšanos centienos virzībā uz Eiropu un arī virzībā uz asociācijas līgumu pārakstīšanu. Jūs labi zināt, ka Grūzija Gruzijai ir kaimiņu valstis ar dažādiem uzma, uzvedības modeļiem, kuri nav identiski. Un mans jautājums neskars iekšējo situāciju Grūzijā par to ir ticis plaši diskutēts, bet vēl, vēlos jautāt par austrumu partnerību. Vēlētos noskaidrot jūsu viedokli saistībā ar to, kas Eiropas Savienībai būtu jādara bez Moldovas un Grūzijas, lai pārliecinātu pārējās valstis, sakot jūsu ceļam, ko mēs varētu darīt par labu Azerbaidžānai, Armēnijai un Ukrānai. Paldies, saka priekšsēdētais Gomešas kundze. Paldies, man sākumā jāatvainojas, jo, diemžēl, nevarēju ierasties laicīgi, lai uzklausītu visu jūsu uzstāšanos, līdz ar to es eh, saprotu, ka iespējams uzdošu jautājumu par kaut ko, kas jau ir izskanējis, bet es eh, biju. Uz mani ļoti lielu iespaidu atstāja vizīte uh, no parlamenta jūsu valstī pagājušā gadā, un es vēlējos uzdot jautājumu. Mēs uh, apmeklējām Dienvidu Osetiju, kur Krievija būvēja žogus un uh, kā tas viss attīstās, vai esat eh, redzējusi kādu atkusni attiecībās, jo, tam, jo tas atstāja iespaidu uz cilvēkiem, uz ciematiem, kas atrodas robežu zonā. Vai varbūt situācija ir sarežģītāka, bija zināmas gaidas, ka ar prezidentu nomaiņu attiecības eh, kļūst maigākas. Lūdzu, kāda būtu jūsu analīze? Paldies, saka priekšsēdētājs Alafrankas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Tautas pārtīs vārdā es vēlētos sveikt ministras kundzi. Jūs ļoti labi zināt, ka parlaments ļoti apņēmīgi ir atbalstījis jūsu valsts Eiropiskos centienus un Es esmu šeit zālē un arī Liseka kungs par to runāja. Mēs esam konkrētā brīdī saistībā ar asociācijas līgumu pārakstīšanu. Jūs runājāt par zināmām grūtībām, ar kādām sastapāties attiecībās ar Krieviju. Ir teritoriālais aspekts, kuru parlaments atzina uh, savā rezolūcijā, kas tika pieņemta Krievijas Eiropas Savienības eh, samitā, un eh, pēc tam jūs eh, minējāt arī Ziemas olimpiskās spēles, bet kā, kāda ir situācija teritoriālās integritātes jautājumā? Vai jūs varētu mums sniegt informāciju? Kāda ir situācija, kāda ir Krievijas amatpersonu reakcija. Mums ir arī jautājumi par tiesisko situāciju. Jūsu valstī mēs secinājām, ka bija zināms saspīlējums Tbilisī mēra jomā, un es tomēr te ir virkne dažādu jautājumu par šiem spriedumiem un problēmām, jo īpaši saistībā ar uh, pamatbrīvībām, kāds ir jūsu valstī. Un es vēlētos arī uzdot jautājumu par attiecībām ar Azerbaidžānu, Armēniju un Turciju. Kādas ir attiecības ar šīm valstīm? Ir baumas, kuras izplatīja daži mediji, ka Putina kungs, Putina kungs un um, Gruzijas valsts prezidents esot tikušies. Lielas paldies, Lambolena kungs! Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Ir liels prieks redzēt eh, ministra, kur arī bija mm, citā matā šeit parlamentā. Mēs pirmo reizi runājām, kad Krievija mm, ienāca jūsu valstī un kolēģi uzdeva jautājumu. Krievija cenšas pat paplašināt savu okupēto zonu soli pa solim. Uh, tā to dara un ko mēs kā Eiropas Savienība un kā Rietuma Eiropa un ASV darīt, lai jūs atbalstītu risinājumu rašanā. Es zinu, ka pašreizējā valdība arī vēlēšanās teica, ka vēlas aizpildīt šo plaisu, piesaisties pie galda un runāt, vai ir bijušas sarunas, kas ir bijušas produktīvas, un arī vai austrumu partnerības valstis cenšas uh, novilkt kopīgu līniju. Un nu, Ukrainā ir tādas pašas problēmas, kādas Gruzijā, Moldovā. Un tur uh, Krievija vēlas uh, savu zonu ieviest, un mēs, tā tas nevar būt, jo jūs esat neatkarīga valsts, līdzīgi kā iepriekš minētās. Paldies, Danžāna kungs! Paldies priekšsādātāji, cienītā ministras kundze! Paldies, ka esat ieradusies parlamentā, paldies par jūsu uzstāšanos. Es neatgriezīšos pie aspektiem, kurus minēja kolēģis Sala Franka un kuri mūs visai mm, nopietni liek nu, norūpēties par šo tādu selektīvo tiesiskumu, kas šeit attīstās jūsu valstī. Man ir divi jautājumi. Pirmais saistās ar attiecībām ar Krieviju. Es biju Grūzijas uh, Mm, leģislatīvo vēlēšanu novērotājs, un Džordžs Endrīs pārliecinoši to uzvinēja, un lielā mērā kampaņa tika veltīta uz attiecību normalizēšanos ar Krieviju, un uh, ar ieguvumiem, kāda būtu Grūzijai šo attiecību uzlabošanās rezultātā, un valdībā bija uh, daudzi cilvēki, kuri varētu palīdzēt tiešām labi risināt attiecības ar Krieviju, bet mēs redzam, ka tas nedarbojas. Krievija nekādas dāvanas nesniedz, beig beigās nemaz nav liela progresa. Salīdzinām ar iepriekšējo valdību ir acīm redzama neveiksme politiskā līmenī un šī attiecība normalizēšanās centieni nav devuši augļus. Un tad vēl viens jautājums, kas saistās ar Gruzijas ārlietām. Un tiek teikts, ka Grūzija varētu būt, eh, dot savu svarīgu ieguldījumu centrālā Afrikas eh, militārajā operācijā. Vai tas jau ir ticis nospriest, vai varat varbūt kādu jaunu informāciju sniegt? Paldies! Vatsona kungs saka paldies. Un es sveicu ministri šeit. Viņai ir eh, ļoti plaša pieredze ārlietās pārstāvot savu valsti. Un es vēlētos sveikt valdību ar ievērojumu progresu, kāds eh, tiek sasniegts Gruzijā. Bet es vēlētos uzdot jautājumu par kolēģu teikto no reģionu komitejas proti, ka Tbilisī mērs ir ticis atstādināts no amata, vai jūs varētu sniegt sīkāku informāciju par to, ka viņa funkcijas ir apturētas. Ministrei vārds. Um, Dankeschön. Ich habe heute hier. Jā, paldies. Es gaidīju, ka Broka kungs būs šodien šeit un at, apsolēja atbildēt vāciski. Viņš gan šeit nav. Es sazinājos ar viņu ar tāruņu starpniecību. Viņš šobrīd ir ceļā uz Berlīnu. Man tiešām žēl, ka nevarēju ar viņu tikties šeit, bet es turēšu savu solījumu un atbildēšu uz jautājumiem vāciski, ja jūs neiebilstat. Nē, neiebilstat. Labi, paldies par to. Priekšsēdājs, jā, mums šeit ir vairāk Vācijas pārstāvi, tā ka viņi noteikti būs laimīgi dzirdēt jūs vāciski. So, ähm, ähm, ich werde dann, ich, ich werde auf die einzelnen. Tālāk uz individuāliem jautājumiem es tad atbildēšu. Uh, Eh, atsevišķi uz katru, bet daži ir tādi, kas viens otru papildina, tāpēc varbūt būtu loģiskāk, ja es uz atsevišķiem tematiem atbildētu un tad paplašinātu savus atbildes kaimiņu valstis un attiecības ar kaimiņu valstīm un austrumu partnerības nākotni. Tāds bija jautājums. Uh, un kā tas izskatās ar Ukrainu, Armēniju, Azerbaidžānu. Gruzija bija ļoti priecīga, ka pirms pieciem gadiem tā kļuva par austrumu partnerības dalībnieci kopā ar citām valstīm. Un toreiz ticējām, ka šo ceļu iesim kopā. Diemžēl ir palikusi tikai divas valstis, kas visdrīzāk augustā parakstīs šo asociācijas nolīgumu. Uh, Mēs lepojamies, ka esam starp šīm divām valstīm un darīsim visu iespējamo, lai šo mērķi sasniegtu. Kas attiecas uz citām valstīm, es uzskatu, ka tās ir katras valsts suverēnās tiesības lemt par to, kādu ceļu tālāk iet. Līdz ar to es neuzskatu, ka no mūsu puses tur būtu jāiejaucas lai kādā veidā mainītu atsevišķo valstu pieņemtos lēmumus. Jebkura valsts, kas ir austrumu partnerības ietvaros dažādu ambīciju līmeni uzrādījušas, darījuši to savu iemeslu vadīt Armēnijai. Eh, tās bija ļoti specifiskas problēmas - drošība, energoatkarība no Krievijas, Ukrainai tie bija citi mērķi. Es ļoti ceru, ka neatkarīgi no tā, kas šobrīd notiek Ukrainā, tomēr tiks atrasts veids, kā dialoga formātā atrisināt šo problēmu, kas skar šobrīd Ukrainas iedzīvotāji. Gruzijas kontekstā nav tādu bažu, ka valdība varētu mainīt eh, šo lēmumu un pēkšņi vest valsti citā virzienā. Nē, mūsu lēmums paliek spēkā. Mēs zinām, ka Gruzijas tauta atbalsta šo politisko lēmumu un tādēļ esmu pārliecināta, ka asociācijas līgums augustā tiks parakstīts. Kas attiecas uz spiedienu no Krievijas? Un tas ir saistīts tieši ar asociācijas līgumu parakstīšanu Es uzskatu, ka Krievijas spiediens būs līdzīgs tam, kā tas ir bijis līdz šim. E, būs drošības zonas dzeloņdrātīm. Tas šobrīd ir e, apturēts Sočo olimpiskā spēļu kontekstā, bet e, tikko tās beigsies, es domāju, ka šīs instalācijas uh, atkal tiks atjaunots. Otra lieta, kas man īpaši rada bažas, ir tā saukto eh, drošības zonu paplašināšana pa 11 kilometriem. To es pieminēju arī savā runā. Un man ir bail, ka pēc Olimpiskajām spēlēm viss paliks tāpat, kā līdz šim ir bijis. Respektīvi, ka Krievija savus solījumus par šo drošības zonu esamību pārliks atjaunojot eh, bijušās robežas, nu, pie tā viņi droši vien nepieturēsies, un mēs atkal būsim situācijā, ka um, Gruzijas un Krievijas robeža būs faktiski pārvietota 11 km Gruzijas eh, teritorijas iekšienē. Un tā visdrīzāk būs visnopietnākā provokācija, no kuras mēs visvairāk baidamies. Un tur mēs atkal ceram uz atbalstu no statotiskajām organizācijām, no mūsu partneriem, Eiropas Savienības, protams, tā skaitā arī atbalsts no Eiropas parlamenta. Barikādas, kuras Dienvidu Osetija kontrolē, un eh, kas nodala no centrālās valdības pārvaldītām teritorijām, padara šo cilvēku dzīvi ļoti sarežģītu, to cilvēku, kas dzīvo šajā teritorijā. Viņu pamatiesības tiek pārkāptas, viņiem nav iespējas brīvi pārvietoties, nav tiesības uz dzimto valodu, skolā nav tiesību saņemt citus eh, sociālos un medicīnas uh, pakalpojums. Līdz ar to šo pārkāpumu skartās ģimenes, protams, ļoti cieši. Gomeša kundze jautāja, vai šīs attiecības joprojām ir tikpat eh, augstas. Diemžēl ar iedzīvotājiem otrā okupācijas līnijas pusē mums nav tieša kontakta. Pāris kontakti, kas mums ir un ko mēs cenšamies uzturēt, uh, Eh, tik tiešām ir funkcionējoši, un mēs tiešām eh, cenšamies iedzīvotājiem okupācijas līnijas otrā pusē palīdzēt, eh, kā vien mēs varam. Mums ir spēkā vairākas programmas, tā skaitā sociālās programmas, veselības aprūpas programmas, lai mēs varētu līnijas otrā pusē iedzīvotājiem dot iespēju tās izmantot, ja viņi to vēlas. Tā ir mūsu stratēģija integrēt cilvēks ar to, ko mēs darām Un e, šobrīd mēs esam gatavi viņiem palīdzēt, un šī e, līnija nav nekas tāds, ko mēs akceptējam, bet gan tas, ko okupanti ir ierīkojuši pret šiem e, cilvēkiem. formāts, ko iepriekšējais eh, premjerministrs Ivanišvili ir eh, izveidojis, principā valde bija tā pat, tikai premjers cits ar, eh, ir īpašais padomnieks Krievijas jautājumos, kas tikās ar Krievijas ārlietu ministru vietnieku. Tas ir padarījis iespējam to, ka Gruzijas lauksaniecības produkti atkal atgriežas Krievijas tirgu. Bet tas arī praktiski ir viss, kas šajā otrajā attiecību formātā ar, Krievijā ir panā, ar Krieviju ir panākts. Protams, vēl Ženēva joprojām ir svarīgākā vieta Krievijas-Gruzijas dialoga risināšanai, bet, diemžēl, šis formāts Ženēvā, nekādu progresu nav uzrādījis. Un pēc 26 sarunu kārtām situācija ir tāda pati kā 2008. gada sākumā. Šobrīd ir cerības, ka jaunie apstākļi, piemēram, es ceru, ka olimpiskās spēles eh, sekmīgi noslēgsies Sočos, un mēs ceram, ka šī pozitīvā pieredze, pozitīvais notikums Krievijai varbūt atstās kādu ietekmi pozitīvā ziņā uz sarunām Ženēvā. Turklāt mums ir arī vēl viena situācija Ženēvā, ir vairāki jauni procesa dalībnieki, jauns priekšsarētājs no OSD, tā ir Šveice, būs uh, jauns Eiropas Savienības īpašais pārstāvis mūsu reģionā, un varbūt ar šādām izmaiņām personālā Ženēvas sarunās būs iespējams panākt kaut ko vairāk nekā tas līdz šim ir bijis. Tālāk par eh, pieminēto iespējamo tikšanos ar Gruzijas prezidentu un Krievijas prezidentu. Tas ir kaut kas tāds, par ko tiek plaši diskutēts eh, Gruzijā. Žurnālists jautāja Krievijas prezidentam eh, preskonferenci, vai, vai viņš būtu gatavs tikties Gruzijas eh, prezidentu. Un tā kā atbildi bija pozitīva, tad Gruzijā, protams, šis temats uh, Eh, kļuva par ļoti aktuālu un visi žurnālisti to apsprieda. Tomēr nenotiek nekādi sagatavošanas darbi šādam, eh, šādai tikšanās reizei. Tas viss ir tikai viena replika un nav nekādi soļi spērti, lai panāktu tikšanos augstākajā līmenī starp abām valstīm. 5. mārtā ir paredzēta nākamā tikšanās starp Abašīdzi un Karasinu, un, eh, kā mēs zinām no Krievijas puses, tad eh, būs arī temats par to, par ko īsti Karasins eh, runās šajā sanāksmē Izslēgt mēs neko nevaram, bet nu, konkrēti sagatavošanās pasākumu nenotiek. Katrā ziņā mēs esam izrādījuši gatavību tam, ka ja šāda tikšanās tiks organizēta, tad eh, perspektīvā mēs vēlamies šādu tikšanos. Un katrā ziņā atbalstīsim šādas eh, tikšanās organizēšanu. Tālāk bija jautājums par to, vai valdība nav pārāk naiva, ja tic, ka šādā formātā, tic, ka ar šādā veidā varēs uzlabot attiecības ar Krieviju, un vai šie mēģinājumi nav pilnībā aizgāzušies, kurus eh, Gruzijas valdība ir īstenojusi. Kā jūs zināt, mums nesen bija NATO un Gruzijas komitejas sanāksme šeit Briselē, un daudzi NATO valstu pārstāvi mums skaidri ir teikuši paldies, ka mēs spēram konstruktīvus e, soļus attiecībās ar Krieviju un mēģinam šo spriedzi mazināt, cik tas iespējams. Manuprāt, tas ir labs priekšnosacījums arī mūsu partneriem Eiropas Savienībā un arī NATO, lai temats eh, Gruzija-Krievija ievirzītos tādā mierīgākā gultnē. Un, ja jūs eh, mums jautājat, ko Eiropas Savienība var darīt, lai palīdzētu šo spriedzi mazināt, tad atbildi būtu tāda, ka ir nepieciešams skaidrs signāls, respektīvi neviena trešā valsts nevar ietekmēt Eiropas Savienības valsts un kādas valsts savstarpējās attiecības vai lēmumu kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti vai kandidātu valsti. Un līdz ar to šāds skaidrs paziņojums, ka mūsu valsts integrācija um, nevar pieņemt kādu imperialistisku nostāju, kā tas ierasti no Krievijas. Un katrā ziņā uh, Eh, ceram, eh, ka saruna rezultātā spriedze mazināsies un Krievija sapratīs, ka Gruzija neatkarīgi no Krievijas, neatkarīgi no ietekmes spiediena, lems par savu nākotni, ir izlēmusi virzīties šajā virzienā neatkarīgi no tā, kas notiks. Tas pats ir attiecināms arī uz NATO. Skaidrs signāls Krievijai, ka Krievijai nav veto tiesības attiecībā uz NATO lēmumiem, un tas var palīdzēt stabilizēt situāciju, lai visiem skaidri paskaidrotu, ka neviens cits no ārpuses Gruzijas ārpolitikas centiens ietekmēt nevar. Turklāt, es uzskatu, ka iedzīvotājiem, kuri atrodas okupētajās teritorijās, Es atvainojos. Jā, nu, t, t, tas ir, tas ir sekas laikam Gruzijā, nevis Briselē. Jā, mēs redzējām televīzijā, ka Sočos nav sniega, saka priekšsarētājs. Chairman, I think the foreign minister needs a glass of your special Pelling. Man, manuprāt, eh, priekšsēdētāji vajag eh, ārlietu ministriju piedāvāt glāzi no jūs eh, palīgas dzērienu priekšsēdētājs. Nu, tas nevar būt nekas oficiāli piedāvāts. Ārlietu ministru turpina. Es vēlētos turpināt par Tbilisi mēra aizturēšanu. Tas neatbilst patiesībai. bijušais Gruzijas eh, premjerministrs, kā es šodien to uzzināju, ir eh, nu, notiesāts pieciem gadiem cietumā. Es varu sacīt tikai sekojošo. Šis eh, posms, kad mums partneri runā par selektīvo taisnīgumu tiesu varas darbību Gruzijā, ir pagājis. Mums tiesvara kļuvusi neatkarīga, neatkarīga nekā tā jebkad bijusi. Protams, es nedomāju, ka Gruzijas eh, tieslietu sistēma ir simtprocentīgi neatkarīga un absolūti nekāda nav ietekmējama eh, no jebkādiem citiem spēkiem. Bet, ja mēs salīdzinām to, kas mums ir bijis pirms vairākiem gadiem, tad šobrīd atšķirība ir ļoti skaidra saskatāma. Ir skaidrs, ka Gruzijā neviens nav virs likuma. Un ja tiesu process ir caurskatāms un balstās uz pierādījumiem, tad es nedomāju, ka uh, tur ir iespējama kāda kritika attiecībā, tu, attiecībā uz to, ka Gruzijā pastāv kāda selektīva tiesvaras darbība, jo šeit runa par konkrētiem uh, konkrētām eh, lietām, ir konkrēti pierādījumi prokuratūrai, tā ir pre prezentējusi to, un tiesa ir neatkarīga, daudz neatkarīgāka nekā agrāk. Ir pieņemts tiesas spriedums, kas pirms dažiem gadiem pat nebūtu bijis iespējams. Jarabišvili tika apsūdzēts un paziņots par vainīgu trīs dažādās lietās. Agrāk būtu viņš dabūjis ne tikai piecus gadus par šiem trim, par trim apsūdzībām, bet gan daudz vairāk, jo agrāk summēja šos uh, spriedumus. Šobrīd saņem, viņš saņem augstāko no piespriestajiem sodiem. Nevis 15, 20 gadi, uh, Eh, kas būtu bijis iespējams eh, agrāk. Pieņemsim pirms diviem, trim gadiem, kā pat tas būtu bijis iespējams. Kas attiecas uz Tbilisi mēru, viņš nav cietumā, izmeklēšana turpinās, un es domāju, ka kamēr izmeklēšana nav pabeigta, uh, nevajadzētu priekšlaicīgi nāk lajā ar, spried, ar saviem viedokļiem. ASCD, Gruzija un Eiropas Savienības seko notiekošajiem pēdējos ASCD ziņojumos. Ir pieminēts tas, ka tiesu vara Gruzijā ir neatkarīga, tiesas ir neatkarīgas un procesi ir caurskatāmi. Manuprāt, tas ir pagājušo gadu pro, uh, periods, kad 300 tūkstoši cilvēki uh, tika nos, notiesāti un daudzi no, saņēma nosacītas sodas. Bet es domāju, ka tā situācija ir mainījusies, daudzi ar to lepojas Gruzijā un valsts arī ar to lepojas. Drīz mums ir arī pašvaldību vēlēšanas, to es nemaz nepieminēju savā runā, un šobrīd jau mēs gatavojamies pašvaldību vēlēšanām. Es eh, šodien dzirdēju, ka 50%, 50% barjeru vēlēšanām, um, mēru vēlēšanām ir noteikti kā barjera, tad ne tikai Bilisī mērs tiks pārvēlēts, bet arī 12 citās uh, Eh, pilsētās tiks pārvēlēti pilsētu mēri. Arī tas ir demokrātijas pierādījums. Mēs cieši sekojam ieteikumiem, kurus saņēmām no Eiropas Savienības, no citām ekspertiem, no citiem ekspertiem, kas darbojas Gruzijā, un uzskatu, ka ar pašvaldību vēlēšanām mēs vēlreiz nokārtosim kārtējo demokrātijas pārbaudi un nebūs vairs tādi jautājumi, ka vai Gruzijā valda demokrātija. Manuprāt, es esmu atbildējis vairāk vai mazāk uz visiem jautājumiem. Jā, bija vēl jautājums par Armēniju, Azerbaidžānu un Turciju. Ar visām trim valstīm mums ir ļoti labas attiecības ar Azerbaidžānu un Turciju mums, protams, ir intensīvāks attiecības nekā ar Armēniju, jo mums ir ļoti ciešas eh, ekonomikas saites, tā skaitā ekonomikas eh, enerģētikas projekti, bet eh, šī vismaz ir tā vieta Gruzija reģionā, kur visi var tikties, sadarboties Azerbaidžāna un Turcija ir svarīgi tirzniecības partneri mūsu valstī, un jaunākais Bakut, Bakuts Bilisī dzelzceļa līnija, kas nākamā gadā sāks darbību, ir vēl viens labs pierādījums reģionālajai sadarbībai. Jā, manuprāt, tas arī bija viss, ko vēlējos sacīt. Thank you very much. Um. Jūs paldies. Turpin priekšsēdētājs. Es atceros, kā bijušais Maķedonijas prezidents mēs sacīt par to reģionu ka šajā reģionā gan eh, atmiņa ir ilgstoša, gan maži gari. Tad lūdzu nevis pārināsim, jo es arī nāku no šī reģiona. Katrā ziņā paldies par jūsu uzstāšanos, paldies kolēģiem par viņu jautājumiem. Mēs mm, novēlam jūsu valstī arī turpmāk palikt uz Eiropas integrācijas ceļa. Paldies! Uh, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bon... Dāmas un kungi, labdien! Man lūdza ķerties klāt balsojumam. Ja jūs tam piekrītat, tad mēs to darīsim pēc īsa mirkļa. Lūdzu jūsu izpratni, jo pirmo reizi esmu šajā uh, amatā pat labam. Tad sākšu ar to ka lūkšu referentam, vai viņš mums grib uh, kaut ko pastāstīt par savu tēmu. Paldies priekšstādātē. Nu, es neatgriezīšos pie teksta, pie tā būtības, pateicos koordinatoriem un uh, citu grupu ēnu referentiem. Sadarbība ar viņiem bija ļoti konstruktīva, paldies viņam. Divi punkti. Pirmkārt, ir uh, vairāki grozījumi, par kuriem balsoju, bals, aicinājumu balsot negatīvi, nevis pēc būtības, bet tāpēc, ka pēc formas tie padara tekstu sarežģītu, dažkārt no, ir atkārtošanās un nevienmēr tam ir liela nozīme. Protams, ja mēs runājam par globālu pieeju, tad skaidrs, ka var runāt it kā par visu, taču problēma ir tā, tad sāk runāt pilnīgi par visu ko, tad eh, ziņojuma galvenais vēstījums tad tā kā pamazām izšķīst. Un otrs punkts ir pavisam konkrēts par 50. grozīmu. To iesniedz Kronbergas kundze par 16. pantu. 16. pantā es ļoti kritiski, varbūt pārāk kritiski pieminu slikto saskaņošanu un politikas plānošanu es ārpolitikas jomā. Kronbergs kundze ir iesniegusi grozījumu, kas manā skatījumā ir konsekvents, taču es runāju par plānošanu, bet viņi runā par īstenošanu. Mans priekšlikums būtu šāds - saglabāt manu orģinālo pantu, jeb 16. punktu, kas attiec uz plānošanu, bet Kronbergas teksta lielāko daļu pielikt klāt šim punktam, lai tad tur būtu tāds tādā pozitīvākā gaismā īstenošanas aspekts. Tāds 16. punkts. Pēc um, ārpolitika īstenošanas attiecīgajā teritorijā tad iekļautu, uzlabojot um, ES ārpolitiku īstenošana attiecīgajā teritorijā, īpaši krīzes kartos reģionos. Nu, tad tas ir mutiskais grozījums. Tā tā, tas ir tāds kā priekšlikums, kas saglabāt manu teikšanu, pieliek klāt Kronbergs kundzes tekstu. Labi, kad um, nonāksim līdz 50 grozīmēm, atcerēsies, atcerēsimies jūs sacīto, lai varētu balsot. Tad, dārgie kolēģi, ja jūs piekrītat, tad es aicinātu sākt ar balsošanu par pirmo pānta, ceturtais grozījums. Lūdzu, balsosim ar, norādot ar roku, kas par ceturto grozījumu. Kas pret? Atturis pieņems. Un mhm. līdz ar to mm, par to vairs nebalsojam. Tagad piektais, balso, piektais grozījums. Kas par piekto grozījumu? Paldies. Kas pret? Atturas. Šķiet, ka pieņems. Vai būtu jāpārbauda? Labi, pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par piekto grozīmu. Yes, ok. Thank you. Let's see. So... Jā. Tiešām apstiprināts, pieņemts. Tagad sestais grozījums. Lūdzu norādīt ar roku, kas pār sesto grozījumu. Kas pret? Paldies, atturas. Labi, noraidīts. Pirmais kompromisa grozījums. Kas par pirmo kompromisa grozījumu? Paldies. Kas pret? Paldies. Atturas. Ne. Pieņemts. Tad pārējiem pie septītā grozījuma. Lūdzu, balsosim, norādot ar roku, kas par septīto grozījumu. Who's against? Kas pret? Atturas? Pieņemts. Tad astotais grozījums, kas par astoto grozījumu. Nu, labi, pret. Atturas. Noraidīts. Astotais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 12. grozījums, van ordena grozījums. Varbūt tas jūs varētu motivēt kaut ko darīt. 12. grozījums, kas par 12. grozījumu? Liels paldies, Tana kungs! Kas pret 12. grozījumu? Abst abstentions. Atturas. Noraidīts. Otrais kompromisa grozījums. Kas par to? Paldies. Kas pret? Atturas pieņemts. Tad trešais kompromisa grozījums, kas par trešo kompromisa grozījumu. Paldies, pret, atturas, pieņemts. 19. grozījums. Kas par 19? Paldies, pret, atturas, pieņemts. 20. grozījums. Kas par to? Pret, atturas, noraidīts. 21. grozījums. Kas par to? Ak, tā es atvainojos priekšsēdētē. Tomēr balsosim par 21. Kas par to? Pret? Atturas? Pieņemts. 22. grozījums. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. 23. grozījums. Kas par 23. Paldies, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais kompromisa grozījums. Kas par ceturto kompromisa grozījumu? Pret. Jā, labi. Atturas pieņemts. Amendment 27. Who's in... 27. grozījums. Kas par 27. grozījumu? Pret. Atturas. Pieņemts. 28. grozījums. Kas par 28. pret? Atturas. Noraidīts. 29. Kas par 29. grozījumu? Pret atturas. Šķiet, ka tas ir pieņemts, taču vēlos pārbaudīt elektroniski. Tātad balsosim elektroniski par 29. Thank you. I close the vote. Beidzam balsot. So it is adopted, yes. Jā, pieņems tā jau es biju domājis. Liels paldies, priekšsēdētāji. Piektais kompromiss grozījums. Kas par to? Pret atturas pieņemts. 34. grozījums. Kas par 34. pret atturas pieņemts, pieņemts. 35. kas par pret atturas pieņemts. 36. Kas par 36? Pret. Atturas. Pieņemts. 37. Kas par 37? Pret. Atturas. Noraidīts. 38. Kas par 38? Pret. Atturas. Pieņemts. Ak, noraidīts, es atvainojos ar priekšsēdētē. Sastais kompromiss, kas par? Paldies, pret, atturas, pieņemts. Septītais kompromiss grozījums, kas par to? Pret, atturas, pieņemts. Amendment 40. 46. grozījums, es atvainojos ar priekšsēdētāju, 42. 42. grozījums, kas par to? Against. Pret, atturas, noraidīts. 46. grozījums, kas par? Pret. Es atvainojos, saku priekšsēdētāju. bet tagad ir tomēr jāatgriežas pie 43. grozījuma, jo 43. paliek, jo 42. netika pieņems. Tātad, kas par 43. Jā, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski, lai nebūtu nekādu šaubu. Un vēlos, lai jūs balsot aktīvāk ar rokām. Tā 43. balsam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņems ar vienas balss pārsvaru. Oh. Okay, but, uh, 43. 43. 43. Pārbaudīsim vēlreiz. 43. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Yeah. Then I close the vote. Beidzam balsot. Paskatīsim, kāds ir rezultāts. Jā, tagad ir noraidīts. Okay. Labi, tad tagad pārējām pie 46. 45. Jā, 45. grozījums labo sev priekšsēdētā. Kas par 45. Against. Pret. Atturas. Šķiet ka tieši tas pats vairākums mums būtu jāpārbauda elektroniski. Lūdzu, balsosim elektroniski par 45. grozījumu. Sākam balsot. Okay. I close the vote. Beidzam balsot. Un esam pārbaudījuši. Tagad rezultāts ir tāds pats kā ar iepriekšējo grozījumu. Noraidīts. 44. Kas par 44. pret? Atturas. Labi. Noraidīts. 46. Kas par 46? Pret. Pārbaudīsim elektronus, sākam balsot par 46. grozījumu. Vai viss nav balsojuši? Vēl viens nav nobalsojis. Kāds ir aizmirst balsot vai arī devies prom? Nu, labi, tad viss kārtībā. Beidzam balsot. Tāds pats vairākums. Šis grozījums noraidīts. Paldies. 47. Kas par? Pret. Vai tas pats vairākums jautā priekšsēdētājai? 47. Lūdzu, balsosim, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. As everybody voted yes, I closed the check. Nobalsojuši labi, beidzam balsot. Pieņems ir šis grozījums. 48. Kas par? Pret. Atturas. Pieņems. 49. Par. Paldies. Pret atturas pieņemts. 50. mūsu kolēģis Dažan Kungs ir piedāvājis mutisku grozījumu, kas pieliek klāt Kronbergas kundzes grozījumu viņa tekstam. Vai jūs tam piekrītat? Labi. Tātad balsosim tagad ar 50. kas ir šādi grozīts. Kas par? 50. grozījums, kas ir grozīts saskaņā ar Danžana kunga ieteikumu. Kas pret? Atturas? Pieņems. 51. par? Pret? Atturas? Pieņems. 52. par? Pret? atturas noraidīts, taču pārbaudīsim 52. elektroniski. <coughs> Pardon. Electronic check. Everybody has voted. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 53. grozījums. Kas par to? Pret. 53. Atturas. Pieņems. 54. Kas par? pret atturas pieņemts. 55. par pret atturas noraidīts. 8. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Tad mēs pāriem pie 59. grozījuma. Kas par to? Pret atturas pieņemts. 60. grozījums, kas par 60. Pret atturas. Rejected. Noraidīts. Taču vēlos būt droši. Lūdzu, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 60. grozījumu. Thank you. Uh... Paldies. Beidzam balsot. Noraidīts. Paldies. 62. par. Pret. Atturas. Pieņems. 62. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 63 kurš par to, pret, pret 63. atturas, pieņemts. Nu labi, pārbaudīsim elektroniski. 63. Atcerieties, ka mums jābalso par tāpēc, ka 62. netika pieņemts. Tātad 63. tagad elektroniski pārbaudīsim. Lūdzu, balsojiet visi. Paldies! Okay, fine. Uh, I close the vote. Beidzam balsot. Pieņems ar plašu balsu vairākumu, taču cik daudz pacelt roku pārbalsojumu mēs gan neredzējām, atklāt sakot. 66. Kas par to? Pret? Atturis? Noraidīts. 64. Kas par? Pret? Atturis? Noraidīts. 65. Kas par 65. pret atturas noraidīts. 67. kas par pret atturas. 67. balsosim elektroniski, lūdzu sākam balsot par 67. Full, full, yeah. Vēl viens no nobalsos tagad ir labi, paldies, beidzam balsot. 14, 14 vienāds balsu skaits, tātad rezultāts ir noraidīts. 68. Kas par? Pret? Šit, ka rezultāts ir tāds pats, bet nu pārbaudīsim elektroniski, jo tiešām balsu skaits ir līdzīgs. Lūdzu, 68. sākam balsot. One, yes, thank you. Paldies. Varu beigt balsojumu. Jā, tieši tāpat noraidīts. 69. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 70. Kas par? Pret. Atturas. Okay, on 70. Pārbaudīsim 70. balsojot elektroniski. Sākam balsot. Yes, I can... Tagad varu slēgt balsojumu. Jā, pieņemts. 71. Kas par? Pret? 71. Atturas. Nevar saprat, noraidīts, saka priekšsēdētāji. Labi. 72. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. 73. par? Pret? Atturas noraidīts. 74. par? Pret? Atturas pieņemts. 75. par? Pret? Atturas noraidīts noraidīts. 76. par pret paldies atturas pieņemts. 77. atkrīt, tāpēc, ka 53. tika pieņemts. Un tagad trešais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret pret. Man būs jāpārbauda. Otrais grozījums pārbaudīsim elektronis lūdzu. okay. Thank you. Uh... Paldies. Ar vienas valsts pārsvaru ir pieņemts. Then we go to the opinion. Tad pārējiem pie atzinumiem. Devi atzinumi. Mr. Donjon. I can't just look at my own. <laughs> um, oh. No, can't take them in block because. Nē, blokā par tiem visiem balsot nevaru, jo jūsu norādes ir atšķirīgs katram grozījumam. Tātad DV atzinuma pirmais punkts. Kas par? Paldies, pret, atturas, pieņemts. Otrais punkts, kas par? Pret, atturas, pieņemts. Trešais punkts, devi par. Pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim. Trešais punkts. DV grozījums. Sākam balsot elektroniski. Ok. Labi, beidzam balsu. Pieņemts. Nu, tiem pieņemts. Ceturtais punkts. Kas par? Pret. Atturis. Noraidīts. Piektais punkts. Kas par? Pret. Labi. Atturas. Pieņems, jūs sakāt? Pieņemts, saka priekšsēdētē. Tagad sestais punkts. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Septītais pāns, kas par pret atturas pieņemts. Astotais pāns, kas par pret atturas pieņemts. Devītais pāns, kas par pret atturas pieņemts. Tad tagad pārējām pie devītā kompromisa grozījuma. Okay. Kompromiss 9. Devītais kompromisa grozījums. Te ir runa par sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesību komitejas priekšlikums Devītais kompromiss grozījums. Kas par? Paldies. Pret. Kā jūs uzdrīkstaties? Abstention. Atturas. Pieņāts. Tātad visi citi grozījumi atkrīt, jo devītais kompromiss grozījums ir pieņemts. Un tad tagad ir galīgais elektroniskais balsojums par grozīto ziņojumu projektu. Sākam balsot. Oui, oui. I need two more votes. Vēl divi nav nobalsojuši. Tagad viss kārtībā, varam beigt balsot. Pieņemts ar 23 balsīm pār, vienu pret un pieci. Apturējās apsveicam referentu un liels paldies. <coughs> Okay. Okay, uh, dear colleagues. Uh... Godātie kolēģi, mums ir jāskata nākamie darba kārtības punkti. Un mums ir praktiski Mums ir maz laika palicis, lai skatītu nākamo punktu. ANO vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kyoto protokola Dohas grozījuma noslēgšana un no tā izrietošo saistību kopīga izpilde. Referent ir Taront. Indreks Tarankungs un Vai jūs varat teikt kādus ievadvārdus, lūdzu? Lūdzu, vārds jums. Paldies! Nu, ievads būs garajā, nu tā īsi sakot, varētu teikt, atbalstīsim vīdes komitejas atzinumu ziņojumu drīzāk, jo tur tiek ņemtas vērā parlamenta bāžas un arī tās bažas, kādas ES kopumā ir bijušas par klimata politiku. Es nedomāju, ka man vairāk kas būtu par to sakāms. Paldies, saka priekšsēdētāji. Vai vēl kāds piesakās runāt par šo tematu? Kovita kungs refer, ir ēnu referents e, no S un D. Uh, Pirmkārt, es uh, pilnībā atbalstu rekomendāciju. Nu, tas varbūt varētu būt dīvaini no mūsu valsts nākot. Es šai lepns esmu par to, ka varam atbalstīt šo protokolu noslēgšanu un varam atbalstīt komitejas ziņojumu. Tā ir ļoti nozīmīga mūsu daļa, jo ir šīs valstis, kā Krievija un Ķīnija, Ķīna, kas ir mūsu strateģiskie partneri, un ratificējot Kyoto protokolu, mēs uzsvērsim ES vadošo lomu. Uh, vīdas jomā pasaules līmenī, un mm, mums ir jānodrošina tas, lai būtu arī juridiski saistoši Kyoto protokols, un šī iemesla dēļ atbalstu rekomendācijas. Lielas paldies, saka priekšsēdētāja. Vatsona kungs, vai jūs vēlaties izteikties? jo daudz ēnu referenti nevēlas. Paldies, saka Vatsona kungs, es vēlējos mm, arī atbalstīt eh, referenta teikto. Klimata politika ir par, kļuvusi par Eiropas Savienības ārējās politikas daļu un mm, Dohas grozījuma noslēgšana un piemērošana tam jābūt prioritātei divpusējās sanāksmēs, un tagad mm, pasaules zinātnieki ir eh, viensprātis par uh, Eh, jau nodarīto kār, kaitējumu un, un, un kaitējuma neatgriezeniskumu mums ir jā, jārīkojas tā, kā tika ierosināts. Vai vēl kāds vēlas izteikties, saka priekšsēdētāji? Nē. Tādā gadījumā noslēdzu šobrīd debatas. 3. martā AFET komitejā būs balsojums, tad nosūtīsim atzinumu vīdes komitejā, kur balsojums notiks 6. datumā un plenārsēdē balsošana indikatīvi notiks aprīlī. Vai komisijas pārstāvis vēlētos izteikties? Nē, šādas vēlēšanās nav. Tādā gadījumā patiešām lieku punktu šim tematam un pārtraucam sesiju līdz pulksten 17.45, kad būs eh, tikšanās ar Šveices un Norvēģijas delegāciju, delegācijām un runāsim arī par Šveices referenduma ietekmi. Un sanāksim būs aizslēgtām durvīm. Pārtraukums desmit minūtes tagad.